Priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi, labdien! Uh, Sēāns pasūtīja uh, par atklātu un uh, aicina komisiju izteikties uh, pār problēmām pārtiks piegādājumā.